just cancelled. So Mr. Pospíš. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki... El... Cienījamie kolēģi, visi, kas gribētu doties prom, lūdzu ejiet prom pēc iespējas ātrāk un klusāk, jo mums ir jāskaidro balsojumi. Az első jelentés. Pirmais ziņojums ir loģistika Eiropas Savienībā, TNT koridoros un Pošpašela kungs ir pirmais. Děkuji pěkně, paní předsedkyně, já se pokusím. Paldies, priekšsēdētā. Es centīšos paskaidrot, kāpēc es balsoju par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka šis ziņojums